aizlemj, vēlamies mēs redzēt Putina režīmu celtnes Eiropas Savienībā vai nē. Paldies! Dank, Frau Paldies, Ojolans kundze! Šodienas sanāksme līdz ar to šodien ir pabeigta, un tad uh, trešdien, 18. aprīli, turpināsim deviņos darba kārtība ir publiskota Eiropas parlamenta mājaslapā. Jūs varat šo darba kārtību redzēt. Šodien sanāksim pabeigsim un jauku jums, jums ceļu mājup un atpūtieties labi!